kāda tur ir mentalitāte, tā ir pretkristiešu mentalitāte, un e, kristieši jau gadu simtiem tur cieš. Sīrijas kristieši ir ļoti nelabvēlīgā vidē, viņiem nav tiesību, viņiem nav tiesības paust savu viedokli. Atvainojiet, ka uh, um, mūsu augstā pārstāve neuzskata, ka šis jautājums ir prioritārs. Tāpēc es tiešām uzskatu, ka dalību valstis var kaut ko darīt lietas labā un var izmantot savas ārpolitiskās sviras, lai kaut ko panāktu, lai mēs nepieļautu kristiešu vajāšanu. Paldies! Orta kundze, vienu minūtu lūdzu. Pavot. On March the 6th. 16. martā būs pagājis gads, kopš kāda jauna sieviete, britu sieviete Kembela, gāja bojā no turku rokas. Un bija, viņa bija liela cīnītāja par sociālo taisnību, un viņas liktenis lielā mērā atspoguļo situāciju. Viņa bija gatava savu enerģiju veltīt cīņai par demokrātisku Kurdistānu. Viņi ir vienīgie, kas var cīnīties ar Daešu un citiem islāma valsts pārstāvjiem. Tie ir viņi, kas mainīja situāciju dažādās kaujās. Viņi sāka pārveidot sabiedrību un veidoja jauno demokrātijas modeli. Es to zinu nevis tāpēc, ka kaut kur izlasīju, bet tāpēc, ka vadīju sieviešu misiju šai reģionā un redzēju, kā notiek rekonstrukcija. Bet pēc 11 mēnešiem viņas ķermenis joprojām ir aprakts kaut kur, un ne Britu, ne Turcijas valdībai ir gatavi kaut ko darīt aicinu Eiropas Savienību uz līdzjūtīgu atbildi. Redzams, kundze. Paldies! Komisārs! Situācija Sīrijā ir ļoti sarežģīta un prasa aktīvu reakciju. Mēs esam nespējīgi kaut ko darīt, ja nevaram palīdzēt kurdiem, un ja mēs uzlūkojam šo procesu, nesadarbojoties, Tie, kas tagad kontrolē 90% teritorijas, ir Asada spēki. Ja gribam palīdzēt sīriešiem, lai mēs gribam, lai atgrieztos bēgļi, Libāna ir prasījusi evakuēt vienu miljonu bēgļu, kas dzīvo viņu valstī. Un, ja mēs gribam tiešām tikt galā ar šiem draudiem mūsu iekšējai drošībai, ko rada šo bēgļu masas, starp kuriem ir džihadisti. Viņi jebkurā brīdī var atgriezties mūsu teritorijā un būs jauni terora akti. Mums ir jārunā ar Damasku, vai mums tas patīk vai nē. Komisār kungs, ko jūs darīsiet? ņemot vērā ģeopolitisko realitāti Sīrijā. Paldies! Asačoču, paldies! Astoto gadu mēs runājam par Sīriju, un es domāju, ka mēs visi esam izmisumā no šīm diskusijām. Bet padomāsim par sīviešiem, cik viņi ir izmisuši. Pusmiljons bojā gājušo. Tas ir visaugstākais skaitot uz iedzīvotāju skaitu, augstākais zaudējums pēc otrā pasaules kara. Eiropas Savienībai attiecībā uz Turciju ir zināmas iespējas rēģēt, un Turcija tagad gatavo trešo iejaukšanos. Jāizmanto jebkura iespēja, kas ir mūsu rīcībā, lai aizsargātu sīriešus, cilvēkus, kas ir cīnījušies pret islama valsti vairāk nekā jebkurš. Šafhauzens. Vakar pārstāv palātā Britārlietu ministra ziņoja, ka Asats paliek amatā. Tas nozīmē ne tikai Britu politikas fiasko, bet arī atzīšanās Eiropas Savienības politikas fiasko kopumā, kas kopš 12. gadā bez nosacījumiem atbalstīja režīmu maiņu. Eiropas Savienības stratēģija ir šobrīd drupās. Decembrī Bahreinu un Emirāti atvēra no jauna vēstniecības Damaskā. Arābu līga ir atkal iekļāvusi Sīriju. E, Krievija un Irāna šajā konfliktā ir uzvarētājs. E, Eiropas Savienība ar savu eh, nelikumīgo atbalstu islāmistiem eh, ir marginalizējusies. Šobrīd mēs redzam līdzīgu scenāriju veidošanos Venecuēlā. Ir pienācis laiks Eiropas Savienības valstīm atzīt savas eh, kļūdas un atjaunot diplomatiskās attiecības ar Sīrijas likumīgo valdības. Pārējie Sīrijā notiks bez Eiropas Savienības un jo labāk viņi. Šeit eh, es tagad pārtraukšu sarakstu ar eh, runātājiem, kas ir pieteikušies eh, runāt brīvā mikrofonā, un tagad lūdzu komisāra kungs. Oh, prezidentin, I would like to thank. Uh, uh... Yes. Kolēģi, paldies par šīm debatēm. Manuprāt, bija laba viedokļu apmaiņa, es secināju, ka mēs visi domājam vienādi, gribam atbalstīt sīriešus un rast risinājumu konfliktam, lai bēgļi varētu atgriezties. Es arī secinu, ka mūsu iesaistībai ir jāpaliek tai pašā līmenī, tādos pašos apstākļos. Mēs neleģitimēsim esošo režīmu, bez Ženēvas risinājumiem attiecībā uz pamat cilvēktiesībām. Briseles trešā konference būs daudz kā vērta. Šeit būs vairāk pilsoniskās sabiedrības pārstāvi no Sīrijas, vairāk ministru, kas varēs runāt par savām rūpēm un problēmām. Šī konference ilgs vairākas dienas, Divas dienas būs iespēja tikties ar politiķiem un parastajiem pilsoņiem un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, meklējot izeju no šīs sarežģītās situācijas, lai samazinātu humanitāros zaudējumus un problēmas. Mēs domājam arī par sieviešu iespējām un par to, kā palīdzēt sīviešiem šajā ziņā, kā palīdzēt gan Sīrijā pašā, gan ārpus tās robežām sabiedrībās, kas ir uzņēmušas daudz sīviešu bēgļus No otras puses mums ir jāredz reālais stāvoklis. Daudzi sīriešu bēgļi grib atgriezties, citi nē. Mums ir jāredz iespējas, kā mēs varētu atbalstīt šīs kaimiņu valstis, kurās ir tik daudz bēgļu. Paldies! Paldies, komisāra kungs. Līdz ar to diskusija ir pabeigta. Un mēs varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir Preda kunga ziņojums 2018. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu. Un vispirms aicinu izteikties Preda kungu. Četras minūtes ir jūsu rīcībā, lūdzu. Mulțumesc, doamna președintă. Pārkungs, euh, euh, es gribētu pirmkārt pateikties jums par jūsu veikumu uh, attiecībā uz Bosniju-Hercegovinu. Šis ir mans ceturtais un jau pēdējais ziņojums par Bosniju-Hercegovinu šajā sasaukumā. Pēc um, uh, 2015. gada lejupējošas eh, trajektorijas Bosnija. Hercegovina vairāk kārtīgi ir darījusi mums liku saprast, ka mums par šo situāciju ir jāsatrauc. Es kļūpu par referentu 2014 eh, gadā, cerot, ka sasaukuma laikā Bosnija-Hercegovina kļūs uh, pār kandidātu valsts. Tomēr, neraugoties uz visiem pūliņiem, šis mērķis vēl nav sasniegts un tuvojoties ģenerālajām vēlēšanām, kuras notika pagājušā gada oktobrī. Politiskā šķelšanās, polariz polarizācija uz etniska pamata parādījās vēl akūtāk Eh, valstī sākās vēlēšana periods ar pārkāptiem vēlēšanu likumiem, kuru vairākus pantus sacēla konstitucionālā tiesa un kurus nevarēja grozīt. Eh, četrus mēnešus pēc vēlēšanām vēl aizvien nav izveidot slimējiestādes un reformu process nav atsācies, kā mēs to būtu vēlējušies. Protams, vienmēr var rast risina skaidrojumu. Uh, šādam kavēšanās procesam eh, sarežģītā pagātne, kara traumas, nepabeigtais samierināšanās darbs ir reālas problēmas, kuras ir tik tiešām jāņem vērā. Bet šobrīd nav runa par jaunas krīzes pārvarēšanu, bet ir runa par val, Eiropas nākotšai valstī. Un Bosnijas Hercegovinas vadītājiem pirmkārt ir jāatskaita savu pilsoņu priekšā, nevis Eiropas Savienībai. Ir jāveido valstī tāda politiska sistēma, kur darbotos un kura nevienu nediskriminētu. E, ir jādod iespēja cilvēkiem strādāt savā valstī, nevis dodiet trimdā veikto bez politiskas ietekmes un iejaukšanās. Bosnijas Hercegovinas pilsoņiem ir tiesības eh, dzīvot no korupcijas brīvā eh, sabiedrībā visās dzīves jomās. Tāpat viņiem ir tiesības uz efektīvu un depolizētu valsts administrāciju, kura kalpo pilsoņiem un nevis otrādi. Un visbeidzot, Bosnijas Hercegovinas pilsoņiem ir tiesības uz brīviem mēdījiem bez politiskas spiediena. E, iestāšanās Eiropas Savienībā to visu varēs nodrošināt. Un patiesībā tas viss atrodas rokas stiepienā attālumā, bet šobrīd ar nosacījumu, ka politiskās e, elites atsakās no politiskām spēlītēm, neizmanto e, naidu un politisku vai citu veidu šķelšanos. Tāpēc mēs aicinām atbalsts, lai varētu izglītot eh, valsts aparātā un politikā strādājošos saiz... un dot jaunu iespēju Bosnijai Hercegovinai gūt kandidātu valsts status, un kāpēc gan ne jau šogad? Un visbeidzot, pasvītrošu ļoti e, svarīgo sadarbības jautājumu ar Eiropas parlamentu un lūdzu jūs, komisāri, padarīt to par politisko prioritāti e, Bosnijas Hercegovinas ceļam uz Eiropu. Paldies, e, Prēda kungs, esiet sveicināti visi un tagad dodu vārdu padomis vārdā ministram Čambam. President, President, honorable members. Šādatai kungs, kolēģi, man ir prieks būt šeit komisijas 2018. gada ziņojumu. Gribētu pateikties referentam par šo jautājumu pretskundzam. Gribētu atkārtot savu uzticību Bosnijas Hercegovinas identitātei kā suverēnai valstī ar Eiropas perspektīvu. Pēc 7. oktobra vēlēšanām un 18. gada jūlijas padomas lēmumiem mēs gaidām, lai vadītāji iesaistītos konstruktīvā valdības izveidē visos līmeņos. Tas būtu pilsoņu interesēs. Valstī attīstoties, jāveic reformas ceļā uz Eiropu tās iesniegums 17. gadā iestājai Eiropas Savienībai nozīmē strateģisku virzību. Tam vajadzētu novest pie lieliem rezultātiem, un tie nav iespējami bez funkcionējušām institūcijām. Mēs uzskatām, ka viņu vēlme kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti un sadarboties ar Eiropas Savienību, kas tika nesen izteikts vizītē Briselē. Mēs atbalstam arī Eiropu orientētu reformu sākšanu, piemēram, par akcijas nodokli, taču mums ir problēmas saprot, kāpēc tik daudz laika tiek patērēts uz kampaņām un skaļām runām. Ļoti svarīgas prioritārās jomas, proti iekļaujošas sociālas reformas, juridiskās reformas, cīņa pret organizēto noziedzību, sabiedriskās administrācijas reforma, cīņa pret terorismu – un sadarbības veicināšana starp iestādēm. Progress ir mazs, runājot par mēdīju brīvību, aicinām intensificēt vēlmi šo jautājumu sakārtot. Netiks mainīts uh, jauno vēlēšanu satvars politiskiem vadītājiem tagad jāuzņemās atbildību, lai rastu risinājums par federācijas namu, proti par parlamentu. Nepieciešams dialogs, lai virzītos uz Eiropas standartiem. Runājot par citiem procesiem, prezidentūra ir aicinājusi Bosnijas Hercegovinas vadītājus nosūtīt jaunu ziņojumu par progresu ceļā uz Eiropas Savienību. Šis mehānisms ir ļoti labs. Mēs uzskatām, ka varas iestādēm ļoti svarīgi ir jāturpina šis process. Gribu atgādināt, ka komisija pievērsīs īpašu uzmanību sevišķi Finčī tiesas lēmumam. Horvātiem, serbiem, bosniešiem, visiem cilvēkiem ir jābūt vienādās un līdztiesīgās tiesībās, un šeit nedrīkst būt diskriminācija. Turpināsim atbalstīt šo valsti reformu ceļā uz Eiropu. Padome vērtēs arī integrācijas procesu, ņemot vērā komisijas secinājumus par Bosnijas progresu. Paldies Čembas kungam, un tagad došu vārdu komisijas vārda Hāna kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Cienījamie deputāti! Pirmām kārtām paldies mūsu referentam Kristianam Prēda par šo rezolūciju, par Bosniju un Hercegovinu. Un vēlos arī pateikties jums, kolēģi, par to, ka jūs esat ļoti nopietni sadarbojušies ar šo valsti, arī apceļojuši to, lai varētu tik tiešām panākt ļoti konkrēts rezultātus. Un es domāju, ka mūsu, mūsu intereses sakrīt. Mēs vēlamies, lai šī valsts e, ietu ne tikai Eiropas virzienā, bet eh, varētu arī uzlabot cilvēku dzīves apstākļos pašā valstī, jo tas jau ir būtiskākais, lai cilvēku labklājība celtos. Un šajā kontekstā esam ļoti gandarīti par tekstu, kas šobrīd ir tapis, kas ir eh, ļoti līdzsvarots un lielā mērā sakrīt ar komisijas 18. Eh, gada aprīļa ziņojumu par Bosniju un Hercegovinu. Šeit ir ieskicēti izaicinājumi, uh, kas šobrīd ir Bosnijai un Hercegovinai integrējoties Eiropas Savienībā. Esmu arī gandarīts par šo rezolūciju. Eiropas Savienības pieeja šai valstī ir ļoti būtiska. Tas tagad ir svarīgi, jo tagad ir īstais brīdis, jo valstī ir ievēlēti jauni līderi. Ir nepieciešams lai notiktu reāls reformas, atbildot uz tiem solījumiem, kas tika pausti priekšvēlēšana kampaņā. Ir jāuzsver vēlreiz nepieciešamību nodrošināt uh, atkal uh, apvienošanos šajā valstī, lai visas sabiedrības grupas varētu mierīgi sadzīvot. Mēs uh, Bosnijai un Hercegovinai vēlreiz esam apliecinājuši gan es, gan arī citi līderi uh, savu atbalstu, un tas notika pirms divām ned nedēļām Briselē. Šis ir pirmais ceļojums, ko veica jaunievēlētais prezidents, un tas tiešām parāda to, kāda ir attieksme šajā valstī. Tas šobrīd ir sācies ļoti kritisks gads Bosnijas Hercegovinas uh, nākotnē. Vai viņi varēs panākt progresu ceļā uz Eiropas Savienību? Un te pašā laikā mēs esam arī uzsvēruši, ka visaptverošas reformas ir ļoti būtiskas, tieši tā, kā tas notika citās valstīs. Šīs reformas ir obligātas, un tas nav tikai saistīts ar um, atbildēšanu uz mūsu jautājumiem, kas šobrīd ir uzdoti anketā, bet mēs vēlamies saņemt, protams, šos, šīs atbildes pēc iespējas ātrāk, bet uh, vēlamies arī panākt konsolidētus risinājumus ir svarīgi panākt to, lai, cil, eh, lai tiesiskums eh, būtu būtiskākais, lai notiktu harmonizācija ar Eiropas Savienības tiesību normām, un jaunievēlētie līderi, vai viņi varēs eh, panākt visu šo atbilstību, tikai šādi mēs varēsim noteikt, vai Bosnija un Hercegovina ir pavirzījusies uz priekšu integrācijā Eiropas Savienībā. Mēs varēsim izvērtēt viņu centienus un rezultātus tas iekļaus, to mēs iekļausim mūsu atzinumā par valsti attiecībā uz potenciālo dalību Eiropas Savienībā. Un šī būs pirmā ceļa karte, uh, kurā atspoguļosies uh, noteikumi, kas ir jāpilda katrai valstī, kas vēlas kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti. Tie ir jautājumi, kas saistīti ar tiesiskumu, ar cilvēktiesībām, arī Eh, runa ir par vairākām konkrētām eh, skandalozām lietām, kas eh, notika šajā valstī. 80 miljoni eiro periodā 2017-2020 gads šo naudu mēs tam atvēlējuši, lai palīdzētu valstī uh, nodrošināt reformas tādos jautājumos kā lauku attīstība un uh, cita veida atbalsts tas ir saistīts arī ar saviet, savienojamības darba kārtību. Varam teikt, ka es atbalstu Bosnijas un Hercegovinas centienus nodrošināt reformas. Šīs valsts nākotne ir Eiropas Savienībā, taču vēl joprojām ir daudz izaicinājumi, kas prasīs nopietnu darbu no jaunievēlētiem līderiem. Eiropas institūcijas mēs varam uh, un noteikti to darīsim. Mēs varam viņiem palīdzēt, uh, atbalstot viņus un uh, nodrošināt viņiem vajadzībās vadlīnijas. Uh, ir paredzēts, ka es došos uz Sarajevu visticamāk marta beigās, lai varētu paskatīties, kāda šobrīd ir izveidojusies situācija un vai notiek vajadzīgās reformas. Tas viss ir ļoti svarīgi, lai mēs vēlreiz un vēlreiz uzsvērtu, ka visi šobrīd valstī saka, ka viņi ir par to, uh, lai kļūtu par Eiropas Savienības dalību valsti, bet šobrīd, kas pietrūkst, ir ļoti konkrēti, konsekventi soļi, uh, kas tiktu spērti no visu politisko spēku puses, lai tiešām varētu redzēt, kā konsekventi notiek rīcība, kas palīdz Uh, kļūt par Eiropas Savienības dalību valsts, kas ir saskaņa ar uh, iedzīvotāju vēlmi. Lielas paldies komisāra kungam, un tagad aicinu politisko grupu vārdā, un tagad lūdzu Šuica, tautas partijas grupas vārdā, lūdzu. Paldies um, priekšsēdētāji, paldies komisijai, paldies uh, Hānkungam. kungam Un paldies referentam eh, Predam. Mēs redzējām no Bosnijas puses tendenci tuvināties Eiropai, bet kopš 2018. gada šī tendence ir palieninājusies. Pēc vēlēšanām tiek veidot valdība un pilsoņu interesēs ir jāpanāk tas, lai Bosnijā Hercegovinā tiktu īstenots Eiropas, kuras tās tuvinātu Eiropas Savienībai. Mūsu robeža, eh, mūsu valsts Horvātijas robeža ar šo valsti ir ļoti gara, un mēs vēlamies, lai Bosnijas Hercegovinas ceļš uz Eiropas Savienību noritētu pozitīvā veidā, bet jāpatur prātā tas, ka jāpārskati un jāreformē ir vēlēšana likumi. Eh, tas ir pamats pārējām reformām, eh, kas varēs notikt vēlāk. Tāpat nedrīkst pieļaut vēlēšanu manipulācijas, kuras eh, reāli ir notikušas kā arī horvātu pilsoņiem nav tādas pašas tiesības, uh, horvātu tautības pilsoņiem nav tādas pašas pilsonības Bosnijā, Hercegovinā jaunie politiskie vadītāji Bosnijā Hercegovinā ir ar ārkārtīgi lielu atbildību, un es ceru, ka mums izdosies panākt to, lai viņi šīs atbildības ievēro. Nākošais runātājs Knuts Flekensteins uz pusotru minūti. Priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi, pirmkārt, Papadākisa kunga vārdā, kas šodien nevarēja būt klāt, vēlos pateikties Kristianam Predam par lielisku darbu. Šis ziņojums tiešām visaptveroši ļoti detalizēts. Uh, un skaidri parāda, kāda ir reāla situācija, kādu mēs to arī paši redzam. Ceļš uz Eiropas Savienību Bosnijā un Hercegovīnā ir atvērts. Vēlos skaidri pateikt, ka arī sociāldemokrāti vēlas, lai Bosnija Hercegovina ietu šo ceļu uz Eiropas Savienību. Un tieši tādēļ, ka mēs to vēlamies un tāpēc, ka mēs jūtam līdzi cilvēkiem, kas dzīvo šajā valstī, vēlos paust arī dažas kritiskas piezīmes. Reformu process valstī e, ir e, jānodrošina ātrāk. Šobrīd nenotiek pietiekami enerģisks reformu process, joprojām ir daudzu uh, e, daudz, at, daudz aspektu, kas šķeļ valsti nevis vieno. Tas ir, tas ir svarīgi, lai mēs tiešām varētu šos uh, aspektus, kas izraisa šķelšanos, uh, uh, novērst izskatās, ka līdz galam vēl nav atrisināti visi, risina, visi jautājumi, kas ir eh, nepieciešami, lai varētu veidot patiesu vienotu valsti. Mums būtu nepieciešama tāda Dayton 2 iniciatīva. Skatoties uz šo valsti, man rodas sajūta, ka ar vien vairāk cilvēku meklē kopīgo un politiķi dažreiz atpaliek atbildība Bosnijas, Bosnijā un Hercegovinā un iedzīvotāju priekšā uh, līderiem ir nepieciešams skaidri atbildēt, kāpēc būtu jāatsakās no nacionalistiskām domām un jāveido kopīga vienota Bosnija un Hercegovina. Paldies, un tagad lūdzu ECR grupas vārdā pusotru minūtu Belderkungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pagājušā gada rudenī bija kāds pētījums, kas parādījās Vīnē. Tātad Turcijas loma Balkānos, bu, Balkānos. Attiecības ar Turciju šeit ļoti ļoti labi izplānotas un izstāstītas, jo ir taču bijuši starp Izakbegoviču un viņa Turcijas līdzbiedru cieša saikne. Plēder ziņojums runā par saikni. Un mans jautājums padomē un komisijai, ja jūs par to domājat šī pētījuma ietvaros, vai Turcija ir godīgs brokers šajā situācijā. Eiropas Balkānu organizācijas izveide, manuprāt, arī liecina par Turcijas iejaukšanos. Ir arvien lielāka Turcijas iespaida, ietekme Balkānos, un tas ietekmēs visu situāciju, ko mēs nekādā ziņā nevēlamies. Paldies! Tagad taldē grupas vārdā Radoškungs uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārkungs, dārgie kolēģi. Protams, es vēlos pateikties referentam Prēdam par ļoti labo sadarbību un labo sagatavoto ziņojumu. E, tas ir šajā sasaukumā pēdējais gatavot, sagatavotais ziņojums. Un ir arī vērojams zināms progress Bosnijā, Hercegovinā. Mehānismi, kuri tuvinās šo valstu Eiropai, tomēr E, ir palikuši neatrisināti jautājumi. Kā risināsies strekto, sektu nozaru stratēģija, kā tiks risinātas patiesās problēmas šajās valstīs, kā tiks atrisinātas lielās politiskās konfrontācijas. Šie visi jautājumi paliek neatrisināt Bosnijā, Hercegovinā, un tāpat ir jāsaka, ka šobrīd stāvoklis ir sliktāks attiecībā uz valsts funkcionēšanu nekā tas bija pirms pieciem gadiem. Eiropas Savienības struktūrām ir jāpiešķir liela nozīme šai valstī, tāpat kā citām reģionu valstīm, lai tās tuvinātu Eiropas Savienībai, eh, lai tās varētu apdot iespēju pievienoties. Un šis ziņojums, pat ja tas ir pēdējais šajā sasaukumā, e, tā sakarā komisijai vajadzētu rīkoties vairāk, e, redzot to, ka pēdējo piecu gadu veikums nav pieteikams. Komisijai ir jākoncentrējās vairāk uz politiskajiem aspektiem, tāpat arī padomēji un parlamentam būtu vairāk jādara, lai Bosnija un Hercegovina uh, ātrāk atgūtu stabilitāti un tuvinātos Eiropas Savienībai. Minūti. Količek kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Bosnija un Hercegovina viena no bijušajām Dienvidslāvijas republikām ar ļoti sarežģītu iedzīvotāju struktūru. Ir dažādas uh, tautības pārstāvētas šajā Balkānu valstī, un uh, iedzīvotāju struktūra ir tiešām ļoti dažāda. Tas attiecas gan uz uh, reliģiju, gan arī uz citiem aspektiem, gan islāma ticīgie, gan pareisticīgie, katoļi un citi, citu reliģiju pārstāvji dzīvo kopā. Tā saucamie bosnieši un tā saucamie horvāti, viņi runā vienā valodā, viņi cenšas šobrīd risināt konfliktu un ir nepieciešams palīdzēt viņiem. Ir Serbijas republika kaimiņos, ir arī uh, Horvātijas federācija, un nav līdz galam skaidrs, kāpēc Eiropas Savienība plāno mainīt šo situāciju, lai gan iedzīvotāji nav īpaši par to ieinteresēti. Piemēram, Daytona vienošanās eh, norādos ļoti konkrētiem risinājumiem, un lai varētu iekļauties Eiropas Savienībā, eh, tas vēl nenozīmē, ka mums obligāti jāuzspiež uh, valsts struktūru un organizāciju. Tā ir Bosnija un Hercegovina. Šajā valstī ir vairākas problēmas, un šīs problēmas ir ļoti patiesas un īstas. Piemēram, uh, energotīklu savienošana ar uh, blakus valstīm, arī autoceļu un dzelzceļa struktūras uzlabošana. Šīs problēmas ir reālas. Serbija un uh, eh, Horvātija var sadzīvot, un ja mēs turpināsim uh, uzvelt vainu līderiem, ja mēs ignorēsim patiesu situāciju, ja mēs ignorēsim tos pārkāpumus, ko uh, islamticīgie un uh, Horvāti ir uh, paveikuši, tad īstenībā man rodas nopietnas bažas par to, vai Eiropas Savienība rīkojas pareizi. Eiropas Savienībai ir nepieciešams uzlabot sadarbību šajā jomā un nodrošināt sociālo uh, palīdzību un apmācību. Paldies! Divi minūti. Šotieš kungs. Bosnija un Hercegovina ir valsts, kas ir ļoti kontrastaina. Valsts kurā ir daudz saistošo faktoru. Vēsturē ir notikušas liels pārmaiņas, un es uzskatu, ka jums vajadzētu izlasīt grāmatu Tilts pār Trēnas upi. Tas jums ļautu saprast, kā dzīvo Horvāti šai valstī. Bosnija Hercegovina ir nostājusies uz Eiropas integrācijas ceļa. Tas nav viegls ceļš. Šeit ir daudz šķēršļu. Protams, mēs gribam, lai šīs valstis kļūtu par Eiropas Savienības ģimenes loceklēm. Taču šīm valstīm ir jāiziet caur smagu adaptācijas un pārmaiņu periodu nepieciešams reformas. Ziņojumā, kas ir jūsu priekšā, ir dažādi viedokļi, dažādi uzskati, taču tos visus vieno doma, ka daudz kas vēl ir jāpanāk, ka pārmaiņām ir jābūt lielām, runājot par cīņu pret korupciju, nepieciešamību reformēt juridisko sistēmu tiesu varu, minoritāšu aizsardzību. Arī vides izaicinājumi ir pietiekami nopietni. Tad ir izglītības un preses brīvības jautājumi. Runājot par šo jautājumu, domāsim par cilvēkiem, kas tur dzīvo. Mums ir jādomā par viņiem, jo stipra Bosnija-Hercegovina ir arī stipra Eiropa. Paldies! Paldies, Edriča kungs, divas minūtes FDD grupas vārdā. Paldies! Katru reizi, kad dzirdu šādas diskusijas un ziņojums par integrāciju un jaunu dalību valstu iestāšanos Eiropas Savienībā, es eh, jūtos kā eh, manā mīļākajā TV seriālā, Stātrekā. Esmu liels Stātreka fans. Uh, un tur tiek izteikti e, tādi, e, tādas frāzes, kā tagad mēs tūliņ piezemēsimies un jūsu kultūra pielāgosies pakalpojumiem un e, mēs ceļojam pa visumu, augstas tehnoloģijas, mākslīgais apgalsmojums un kaut kādā veidā cilvēki tiek tā visa piesaistīti un e, nāks un kalpos viņiem. Taču, ja paraugāmies uz realitāti, tad mums ir situācija, kad Eiropas Savienības impērija vēlas jaunus cilvēkus piesaistīt. Kā tas notiek? Ne ar vārdarbību un uzbrukumiem, bet ar asignējumiem, aizdevumiem, tirzniecību un solījumiem par situācijas uzlabošanos. Taču neaizmirsīsim. Uh, Ja šāda impērija eh, aizvien turpina paplašināties, īpaši šādās sensitīvās jomās, jādara tas piesardzīgi. No kurienes tad nāks šī nauda? Jūs turpināt iesaistīt šajā organizācijā aizvien vairāk nāciju, kas cenšas nemitīgi paplašināties un kaut kādā brīdī tuvajā nākotnē jums šī nauda var arī aptrūkties. Jo ja eh, Brexits īstenosies, jums pietrūks miljardiem mārciņu. Tādēļ ir jābūt piesardzīgiem, ko jūs solat cilvēkiem, pirms jūs cenšaties asimilēt vēl vairāk nāciju. Borgēdzio kungs, ENF grupas vārdā viena minūte. Paldies! Situācija Bosnijā, kā tas eh, parādās ļoti godīgi šajā ziņojumā, ir eh, nu, tāda kā metafora milzīgajām grūtībām eh, šajā ļoti sarežģītajā un grūtajā ceļā uz iestāšanos Eiropas Savienībā. Mūsu priekšā ir valsts, kura ir eh, maz progresējusi. Un uh, process vēl ir atvērts. Nu, rodas jautājums, vai šī Eiropas Savienība ar saviem ierobežotiem horizontiem, ekonomiskā un finansiārā ziņā ir darījusi visu, kas bija nepieciešams, nu, lai paceltos šīs situācijas eh, augstumos attiecībā uz eh, šo valsti un eh, cilvēkiem. Jā, protams, ka ir jau vēsturiski sarežģīts konteksts un jāņem vērā arī ģeopolitiskā pozīcija Un eh, jādomā par problemātiku un, arī, problemātiku un arī riskiem. Un eh, šajā sakarībā ir jāuzsver, cik eh, būtisks ir risks, ka var iefiltrēties ārvalstu kaujinieki, islamisti kaujinieki, un tas ir ļoti smags risks. Paldies, Kukan kungs, nākošais pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēžu kungs. Vispirms vēlos pateikties un izteikt atzinību referentam par labo darbu ar šo dokumentu pēdējo piecu gadu laikā. Pēdējie, pēdējos mēnešos, diemžēl, neesam redzējuši liels panākumus e, Bosnijā un Hercegovinā, tās ceļā uz Eiropas integrāciju. Valstī ir jāturpina konstituēt e, valsts iestādes, jāsniedz atbildes uz jautājumu anketi un SAPC Eh, procedūras jāīsteno. Ir eh, daudz pasākumu, kas valstī vēl jāīsteno, un tas ir jādara eh, steidzami. Ir jāredz apņemība, reformas īstenot, uzlabot valsts funkcionēšanu, tiesiskumu. Eiropas Savienība ir gatava atbalstīt uh, valsts šajā procesā, arī diskusijas par vēlēšanu likumu un konstitūciju. Es mudinu uh, Bosnijas un Hercegovinas uh, valsts vīrus izmantot šo Eiropas Savienības uh, palīdzības piedāvājumu. Tie, kas cīnās par izteikšanās brīvību pret naidu grūnu un reģisko naidu un pār brīvību, uh, ir jāatbalsta. Uh, Fandarstūla balvu ir saņēmuši augstskolas studenti par savu drosmi, uh, šajā eh, sakarā cīnoties par izteiksmēšu brīvību. Šī ir, eh, šis pēdējais šī parlamenta sasaukuma ziņojums par Bosniju un Hercegovinu. Es tiešām ticu Bosnijas un Hercegovinas eiropeiskai nākotnei un eh, tās iedzīvotāju vēlmē redzēt savas valsts eiropeisku nākotni. Paldies, Piculas kungs! nākamais runātājs. Kop, kopš 2015. gada esam ik gadu skatījuši Bosnijas un Hercegovinas eh, eh, ziņojumu, ne progresa ziņojumu, eh, jo, diemžēl, progresa trūkst. Mēs esam pat redzējuši regresu, diemžēl, pēdējā laikā. Pietrūkst ekonomisko, sociālo reformu, uh, Eh, sadarbības starp partijām un institūcijām. Pagājušajā gadā mēs diskutējām par vēlēšanu kampaņu, bet arī par pēcvēlēšanu konfliktiem, jo eh, vēlēšanas notika bez vēlēšanu likumu harmonizācijas, kā to prasīja konstitucionāls tiesas spriedums. Ehm, pēc vēlēšanām mēs vērojam, eh, ka mēs aicinājām valsti īstenot uh, uh, pasākumus federālismā, subsidiaritātes virzienā. Tas ir nepieciešams, lai Bosnija un Hercegovina būtu iekļaujoši, funkcionējuši valsts. Uh, diemžēl pat labam tas nav nodrošināts. Tādēļ ir jākonstatē, ka valsts ir drīzāk spēles soļus apakaļ nekā uz priekšu, un tādēļ šo ziņu nevarēšu atbalstīt. Tomašiča skundze nākamā. Šajā ziņojumā tiek kļūst uh, skaidrs, ka Eiropas Savienība ir um, uh, ieciklējusies un šie pagātnes dalījumi joprojām uh, pastāv. Brisele nesaprot situāciju valstī. Etniskā identitāte ir vāja, um, Mm, un šīs eh, dalī, šie dalījumi netiks izbeigti tikai tāpēc, ka kāds cits to vēlas. Arī Eiropas Savienība ir līdzvainīga, ka eh, šī valsts ir siks sašaut. Šī brīnišķā valsts, kurās citas starpā esmu dzīmusi, vienkārši ir eksperimentu lauciņš, eh, kurā starptautiskā sabiedrība tātad eksperimentē. Horvāti šajās vēlēšanās izraudzīja uh, vēlē eh, savu pārstāvu, eh, vai pareizāk sakot, Horvātu sabiedrības kopienas eh, pārstāvji izvēlējas citi. Šafalozars nākamais. Mans kolēģis Freda domā par Eiropu, bet tā ir Eiropa, kas nekad nav veiksmīgi darbojusies un nedarbosies, un vēl mēģinājums Bosniju Hercegovinu pārveidot par pēc nacionālu valstu un neatzīt trīs nacionalitātes, kurām katrai ir konstitucionāls tiesības. Šī stratēģija var novest tikai, ka musulmaņu iedzīvotāju daļa dominē dominēs, dominēs un būs hroniska nestabilitāte. Tas nozīmē, ka uh, Sērbu republika visu laiku tiks uh, uh, uzskatīta uh, par vājāgu, bet ir jārunā par kultūru, par garīgumu. Tiek uh, visu laiku noraidīta nacionālo valstu ideja. Uh, tā ir jāveido sadarbības eh, Eiropa, kurā sadarbojas nācijas. Paldies! Zafko kungs uz pusotru minūti. Kundze. Um, priekšsēža kungs komisāra Hāna. Priecājos par vienošanos, kas svētdien panākt starp serbu un horvātu pārstāvjiem Mostarā, lai vai dotu jaunu ministru padomu, kā to arī rekomendējāt jūs un Mogherini kundze pēc vēlēšanām. Bosnijas konstitujošo pušu līderiem ir šajā padomē jāiesaistās, tā ir jāizveido, jo Bosnija un Hercegovina joprojām piedzīvo krīzi, īpaši Bihačas um, reģionā, kur ir uh, um, it sevišķi vajadzīgs šis, šī padoma. Dar bažīgi, ka Komšiča kungs uh, um, draud Horvātijas republikai. Es ceru, ka tas drīz beigsies un antikonstitucionāls metodas, kās uh, eh, attiekties pret kaimiņu valstīm un arī Eiropas saimnību, beigsies. Mēs gaidām uh, iespējami lielāku atbalstu no Briseles. Mēs vēlamies no Daytonas uh, fāzes pāriet Briseles fāzē. Paldies! Tā jums, kundzei, vārds lūdzu vienu minūtu. Vandarle raspravljamo o poročilo napredku Bosni Hercegovini. Mm, šodien mēs eh, runājam par progresu Bosnijā, Hercegovinā. Un ja kādai valstī jebkad ir bijusi eh, vajadzīga Eiropas Savienības palīdzība, tad tā ir mūsdienu Bosnija Trīs Bosnijas līderu viesošanās Briselē mums e, vieš cerības, ka varētu tikt panākts konsens ceļā uz Eiropas Savienību. Bet, ja ir tikai skaisti vārdi, bet darbu nav, tad arī progresa nav. Bosnijai, Hercegovinai jāsniedz atbildes uz komisijas papildu jautājumiem, jāizveido valdība, jāturpina reformas. Es vēlos arī visus aicināt, mudināt Eiropas vēlēšanu gadā nepiemirst Bosniju, Hercegovinu kaut vai jūs no tā neiegūsiet punktus pie vēlētājiem. Un aicinu Bosnijas Hercegovinas politiskos līderus pārvarēt savus eh, nesaprašanās valsts iedzīvotāju interesēs. Petiraks kundze, nākamā komisāra kolēģi. Vēlos pateikties kolēģim Prēdam, ka viņš manus priekšlikumus ir ņēmis vērā savā ziņojumā, iekļāvis. Runājot par situāciju Bosnijā un Hercegovinā, šķiet, ka neskatoties uz mūsu pūliņiem, īsti progresa nav Eiropas parlaments vēlējās, ka Bosnijas un Hercegovinas eh, vēlēšana likums tiktu grozīts, diemžēl rezultātā Horvāti pat nevarēja savu pārstāvi ievēlēt. Horvāti tādēļ, diemžēl, cieši šajā valstī no diskriminācijas. Bosnijas un Hercegovinas vieta ir Eiropas Savienībā, es to ļoti vēlos no visas sirds, bet Visu pirms Bosnijā un Hercegovinai jābūt konstitucionālai valstī, Daytonas kārtība ir jāgroza. Man jāpievērš uzmanība arī vides aizsardzībai Bosnijā un Hercegovinā. Rafinērija Bosņanskie brodu pilsētā ir e, jāstrādā e, um, saskaņā ar standartiem. E, jāizvērtē tās ietekme uz vidu, vidi un jāievēro noteikumi. Bosnija un Hercegovina arī saskaras ar daudziem izaicinājumiem drošības jomā. Tādēļ visiem jāpieliek pūliņi tos atrisināt Vaidenholcers nākamais. 20 gadu pēc Daytonas Bosnija un Hercegovina vēl nav atkopusies no šī kara sakām. Ir bijuši daudz eh, labu un vēlējumu un solījumu, taču darbi tiem nav sekojuši. Tad joprojām ir etniskā spriedze un bezcerības sajūta ir izplatījusies, ir eh, a, citu valstu iejaukšanās ģeopolitiskas intereses, kas konfliktē. Kā no tā izkļūt? Tikai ar eiropeisku perspektīvu. Taču lai tā kļūtu par realitāti, vajag daudz vairāk nekā tikai ikgadējo debatu Eiropas parlamentā. Ir nepieciešama jauna dinamika, kuru mēs varam iedarbināt, lai e, e, tautai un īpaši jauniešiem sniegt šo cerību, ko te gaida. Citēšu jaunu sievieti no ietas studentu. Mūsu paudzei nav svarīgi, kuram, kurš pieder kādai tautībai vai ticībai, bet ka e, mēs varam kopā justies labi. Paldies! Vēl pēdējais runātājs ir pieteikušies brīvā mikrofona sadaļā. Daži runātāji aicina visus izteikties kodolīgi. Tagad Stroģevski kungs lūdzu vienu minūti. Prawie 25 lat temu byłem w Sarajewie. Paldies, priekšsādātāji. Pirms 25 gadiem es biju Sarajevā. Es tur biju organizācijā, kas piegādāja uh, Eh, human, humano palīdzību Sarajevas aplenkuma laikā. Un, eh, jā, toreiz bija Eiropas parlamenta misija vizīte drošības jautājumos. Nu, kāda situācija būtu tagad. Es būtu cerējis, ka situācija neatkārtosies tāda, kā bija pirms 25 gadiem, bet ir eh, atkal draudi. Situācija ļoti nestabila. Eiropas Savienība gribēja uh, Eh, stimulēt eh, Bosniju un Hercegovinu virzīt uz priekšu, bet eh, tagad tas vairs nedarbojas. Mēs nevaram atļauties gaidīt un aprobežoties ar šāda veida pieeju, jo tas mums nekādīgi nepalīdzēs atrisināt iekšējo krīzi Bosnijā un Hercegovinā. Mums ir jābūt ļoti konsekventiem savā signālā. Nu, čia. Nav zālē nākošais runātājs. Jakovčič kungs, lūdzu, vienu minūtu. Bosnija un Hercegovina stoj. Paldies, priekšsādātāji. Bosnija un Hercegovina šobrīd ir uh, iestrēgusi, apstājusies, tā nevirzās uz priekšu un uh, Vaina ir eh, politiķos valstīs. Gadu desmitiem esmu sekojis situācijai tur un zinu, kas tur notiek, un diemžēl man jāsaka, ka politiķi valstī nav uzdevuma augstumos. Viņi neizpild to, ko cilvēki sagaida. Bet reliģisko uh, kopienu pārstāvi, jāsaka, ir uh, avangardiskāki un um, progresīvāki nekā politiķi, kas ir paradoxāli Balkānu reģionā, bet uh, tas dod zināmu cerības staru. Hāna kunga centieni lai virzītu Bosniju, Hercegovinu un reģionu tuvāk Eiropas Savienībai. Viņa centieni ir apsveicami, bet ir vēl viena lieta. Um, migrantu jautājums Bosnijā, Hercegovinā mums tas ir jāpaturprātā, jo tā ir robeža ar Eiropas Savienību. Pospešilkungs nākošais lūdzu vienu minūtu. Podpořit zprávu pana kolegy Predy je podle mého názoru kvalitní a vyvážená. Jā, priekšstādāja kungs, es gribētu teikt paldies Predes kungam par ziņojumu. Tas ir ļoti izsvērts. Paldies arī komisāra kungam par to, ka mēs Balkānu tautām aizvien uzturam šo veiksmīgās nākotnes iespēju. Līdzinējās reformas nevienmēr ir bijušas veiksmīgas. Uh, bet uh, liela ģeopolitiska kļūda būtu sašaurināt uh, diskusiju apjomu ar Bosniju Hercegovinu, jo atbrīvojušos telpu uzreiz aizpildītu Krieviju, un to nevaram atļauties. Tādēļ lūdzu ievērosim ģeopolitiskos aspektus un pacietīgi mēģināsim palīdzēt Bosnijai un Hercegovinai īstenot uh, reformas, kas šo valsti tuvinās Eiropas Savienībai lai tā varētu kļūt uh, kandidāta valsts. Ja tā nedarīsim, tad atstāsim ietekmes iespējas uh, Krievijai un Turcijai. Paldies! Darjanopolis uh, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, kurš uzsāka šīs nacionālistiskās tendences. Tas bija, tā bija NATO un Eiropas Savienība Bosnija-Hercegovina ir eh, pēdējais atvērtais jautājums Balkānu zonā ar lielu uh, antagonismu no amerikāņu, Eiropas Savienības, Krievijas uh, puses. Uh, konflikts tikai sāsinās. Uh, Kosovā un Serbijā jau ir problēmas, un tagad arī ir citi atvērti konflikti, piemēram, ar Turciju. Krespus vienošanās starp Grieķijas un eh, Ziemeļu Maķedonijas valdību tas neko neatrisina, bet eh, tas tikai ļauj imperialistiskām lielvarām dominēt Balkānu reģionā. Tā piemēram, atkal eh, Saloniku osta ir pārvērtusies tagad par NATO kara bāzi. Un eh, tas pilnībā eh, apgriež otrādu šo mītu par Grieķijas eh, valdību un tās mērķiem. Tas tikai nozīmē to, ka mums ir jāatbrīvojas no NATO. You, Nākamā runātājiem vārds. Paldies, priekšsādātāji, paldies, ka uh, turpinat strādāt ne tikai Bosnijā, Hercegovinā, bet arī reģionā. Jā, es piekrītu referentam, ka reformu gaita ir bijusi e, lēna, mēs joprojām gaidam apstiprinājumu no valdībām, mums nav formāla sadarbība ar parlamentu un tiesiskums nav uzlabojies, kā mēs cerējām, ka tas notiktu. Bet ir tomēr pozitīvi signāli gan ilgtermiņā, gan īstermiņā. Īstermiņā ir labāka ekonomiskā pārvaldība. Mēs esam redzējuši veicinošus pozitīvus rezultātus vietējās vēlēšanās, e, samazinās uh, Eh, to cilvēku skaits, kas atgriežas no eh, tām zonām, kur ir aktīvs terorisms, un esam tikušies ar trīs prezidentiem, kas ir bijuši šeit, sadarbojušies, un šī, principā, ir pirmā reize, kad es esmu redzējis viņus kopā, tā ka tas ir ārkārtīgi svarīgi uzturēt eh, šo Eiropas perspektīvu. Tas dod arī perspektīvu valstī, un tas nostiprina reformas. Paldies, Mārijas kungs, nākošais vien minūte. Grācijā, prezident. Paldies, priekšstādātāji. Konkurence starp eh, Krieviju un ASV Balkānos tikai pastiprinās. Eh, eh, Dētons līgums nevarēja to atrisināt. Bija paredzēts nodrošināt mierīgu etnisko grupu sadzīvošanu šajā reģionā. Skaidri redzams, kā jau mēs norādījām 2017. gadā. Šeit mums ir uh, godīgi jārisina šis jautājums par uh, minoritātēm Bosnijā un Hercegovinā un valdībai ir jārisina uh, arī problēmas saistībā ar korupciju, noziedzību, tāpat arī attieksmi pret romiedzīvotājiem. Ir jānodrošina tiesiskums valsts reformās ir jāturpina, jārespektē cilvēktiesības, nu tad visas šīs lietas, par kurām esam runājuši jau iepriekš, un tas viss nav ticis atrisināts Bosnijā, Hercegovinā. Šai valstī cenšoties virzīties Eiropas uh, virzienā, Un šķiet, ka tā ir lieta, kas nekad nenotiks. Paldies, un pēdējais runātājs. Paldies, priekšsādātāji gribētu uzsvērt vēl vienu lietu, saka Maletičs kundze. Stabilitāte eh, Bosnijā-Hercegovinā ir eh, izšķiroši svarīga stabilitātei Balkānu reģionā un arī Eiropas Savienībā. Mēs nevaram runāt par politisko stabilitāti, kad eh, kādas valsts cilvēki nevar izvēlēties savus pārstāvis un nevar piedalīties lēmumu pieņemšanas eh, procesā, procesos Bosnijā un Hercegovinā. Vēlēšana likums ir jāmaina, citi kolēģi jau to pirms manis ir uzsvēruši, tā ka es gribētu ķerties pie citas jomas, kura varbūt netika tik daudz uzsvērta. Un tā ir mūsu ietekme Bosnijā, Hercegovinā vai drīzāk, teiksim, Eiropas Savienības līdzdalība attīstības programmās un procesos valstī. Uzdosim sev jautājumu, cik daudzus projektus esam finansējuši no Eiropas Savienības FC fonda Bosnijā, Hercegovinā. Atbilde ir nulle. Cik daudz esam izmantojuši uh, partnerattiecības līguma ietvaros Vai esam centušies eh, radīt kādus citus papildus projektus, kas varētu palīdzēt valstī tās integrācijā? Ko mēs esam eh, izdarījuši? Sasnieguši attiecībā uz lēmumu pieņemšanu, organizējuši konferences, bet droši vien mēs